Okay, my phone process. Yeah. So now we will start with our... Un tagad sākam nākamo darba kārtības jautājumu, un tie ir jautājumi komisijai. Lūk, mūsu vidū ir komisārs Špīrlas kungs. Viņš būs pirmais, kas sāks atbildēt uz jautājumiem. Un pirmais jautājums ir šāds. To, kas sadavojas Rodikrācecā garā polu, un tā nosaukums ir šāds. To sieviešu procentuālā daļa, kuras ieņem atbildīgus amatus darba tirgu. Gan Grācis kundze, gan komisārkungs ir šeit, tāpēc došu vārdu komisāram un sāksim bez kavēšanās. Šeit žen, které se podílejí na rozhodování, se sice během posledních několik... To sieviešu skaits, kas ieņem atbildīgus amatus darba tirgu pēdējo gadu laikā, ir palielinājies, bet vara politikā un uzņēmē darbībā joprojām ir vīriešu rokās lielākoties. Pastāv stereotipi, stereotipi par sieviešu un vīriešu lomu dzīvē. Ir arī problēmas ar to, ka nav iespējams garantēt līdzsvaru starp darbu un privāto dzīvi tas viss ir par šķērsli tam, lai sievietes ieņemtu atbildīgu samatus darba tirgu. Pēdējo desmit gadu laikā progress tomēr ir gūts lielākajā daļā Eiropas Savienības dalību valstu. Pārmaiņas ir bijušas lēnas, un procentuālā sieviešu daļa atbildīgajos amatos joprojām ir salīdzinoši zema. It īpaši zema tā ir komercdarbības sektorā. Privātajā sektorā tikai 9, privātajā sektorā 9 no 10 vadošu amatu ieņēmējiem ir vīrieši. Tikai 3%. No vadošajiem amatiem lielākajās uzņēmumos Eiropā ieņem sievietes. Komisija uzskata, ka ir nepieciešams uzlabot situāciju. To iespējams izdarīt, savācot datus, printējot, salīdzinām, izdrukājot salīdzināmus datus, padarot tos pieejams sabiedrībai, organizējot dažādu tīklojumu darbību. Eiropas sieviešu atbalsta tīkls ir viens no šādiem instrumentiem. Tas atbalsta sievietes, kas ieņem atbildīgus amats. Šo tīklu komisija izdodoja pagājušajā gada, pagājušā gada jūnijā. Tur uzsvērta tādi pasākumi kā uh, mentorings, sieviešu atbalsta funkcijas, informācijas kampaņas, piedāvājot, parā, piedāvājot informāciju par tādām kā sievietēm, kas varat ieņemt uh, parauga lomu, uz kuram kas varētu kļūt par labu piemēru citām sievietēm. Komisija priecājas, ka dalībvalstīs izveidotas daudzas vērtīgas iniciatīvas arī privātajā sektorē, gan izglītības, gan apmācības jomā attiecībā uz sievietēm, kas vēlētos ieņemt atbildīgus amatus. Daudz kur celta apziņa par to, ka sievietēm jāņem līdzīgas pozīcijas darba tirgu, arī privātajā sektorā, līdzīgas pozīcijas ar vīriešiem. Ar interesi skatāmies, piemēram, uz Norvēģijas modeli, un tomēr tas ir katras individuālās dalībvalsts ziņā lemt par to, kāds modelis tām vispiemērotākais. 141. pantā 4. punkts līgumā paredz, ka dalību valstīm jāizteno pozitīvu pasākumu šai ziņā. Un tomēr ir arī zināms ierobežojoši parašu tiesību sistēmas e, ierobežojums kur tiek teikts, ka atsevišķi pozitīvas diskriminācijas pasākumi nedrīkst pārsniegt zināmas līmeņus. Līdz 2010. gadam Eiropas komisija vēlas izstrādāt ziņojumu par sieviešu un vīriešu līdztiesību, izvērtējot un analizējot situāciju darba tirgu īstenojot ietekmes novērtējumu 2006. līdz 2010. gada pasākumiem. Un kam viena no komisijas prie, prioritātēm ir lielāka sieviešu procentālās daļas izveida atbildīgos amatos. Komisija strādā pie jaunas stratēģijas, laikam pēc 2010. gada šai jomā. Un līdztiesība, sieviešu vīriešu līdztiesība būs šīs stratēģijas pašos pamatos. Gribu uzsvērt, uh, ka te nerunājam tikai par politisku un demokrātijas principu. Sieviešu un vīriešu līdztiesība ir ļoti svarīga tautsaimniecības sastāvdaļa. Ja mūsu sabiedrībai neizdosies izmantot tos lieliskos talantus, kas ir sievietēm, tad tādā gadījumā tautsaimniecībai neizdosies veiksmīgi attīstīties nākotnē. Tāpēc, dāmas un kungi, mums ir jāpasludina un pasam viennozīmīgi jāpasludina, ka sievietēm ir jānonāk atbildīgos amatos, tā lai Eiropa varētu būt konkurētspējīga un varētu izpildīt savas ambīcijas. Paldies, Kracas kundze, vai jūs varat uz, vēlties uzdot papildu jautājumu? Paldies! Paldies par šo atbildi, ko sniedzāt komisāra kungs. Bet mans jautājums, jāsaka, bija mazliet specifiskāks. Es gribēju zināt, vai Lisabonas stratēģijas vanlīnijas tiks pārskatītas? Respektīvi, vai jūs kā komisija grasties ierosināt pavisam konkrētus pasākumus, lai risinātu šo bēdīgo situāciju, kur sievietes neieņem pietiekam daudz atbildīgu vietas atbildīgos amatos komercdarbībā? Vai, būs, vai tiks izstrādāts atbilstīgas vadlīnijas? Un vēl viens jautājums bija vai varam noteikt kādu salīdzināmu kritēriju sistēmu? Vai tas, eh, vai tāds būs komisijas, vai tāda būs komisijas rīcība? Komisārs atbild, paldies par papildu jautājumu. Domāju, ka es gan skaidri pastāstīju, bet varbūt tomēr var vēl precizēt to, ko teicu. Līdztiesība darba iespējas jau ir centrālā sastāvdaļa Eiropas konkurētspējas stratēģijā. Neskatoties uz neskādiem, nekādiem morāliem politiskiem aspektiem, un tāpēc līdztiesība pilnīgi noteikti tiks vēl papildus uzsvērta arī turpmākajās stratēģijās, ko izstrādāsim. Un visos atbilstīgajos dokumentos mēs ierosināsim attiecīgus pasākums, kas, paļ, kas ļautu veicināt uh, šos mērķus. Protams, mums jāatceras arī par līgumā noteiktiem ierobežojumiem, bet izmantosim līguma noteikumus līdz pilnam. Paldies tālāk, Laikt Frīdkungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātais komisāra kungs. Nu labi, es jau varu saprast, ko jūs sakāt, bet vajadzētu tomēr paskatīties. Ja mēs esam politiķi, tad vai mēs sekojam darbiem saviem vārdiem? Jūs norādījāt, ka ļoti svarīgi, ka piecu gadu iepriekšējā laikā bieži vien šī tieši komisijā arī visu laiku tiek veicinātas, ka lielākos darbus uzņems vīrieši. Un kāpēc tad netiek veicināta sieviešu aktīvāka darbība komisijā? Vai tiešām nevarētu to īstenot pirmkārt savā mājā un pēc tam prasīt tālākos soļus? Paldies, komisār kungs, lūdzu. Myslím si, že je vhodné. Jā, paldies. Uh, Ir tiešām skaidrs ir jāuzsver, cik šitās, savā ziņā mūsu komisijas sastāvs ir bijis rekords. Mums ir bijis vairāk sieviešu komisāru nekā līdz šim vispār Eiropas Savienības vēsturē. Un šīs mans kolēģis, sievietes komisārs, īstenībā taču ir atbildīgs par galvenajiem jautājumiem. Neliek Krūskundze. Daļa gribāskaita un tā tālāk un tā tālāk. Lūk, jūs skatieties šīs sievietes komisārs, kas ir uh, uzņēmušas ļoti nopietnus uh, uzdevumus, kas bijušas atbildīgas par nozīmīgiem pasteņiem, un tie ir izcili piemēri. Bet jums arī jāzina, ka taču tās ir dalībvalstis, kas nominē uh, savu kandidātu komisāru amatam, un ja dalībvalsts to vēlas darīt, tas arī tieši tā aicināts viņus darīt. Tālāk, ja mēs skatāmies, protams, uz Eiropas ierēģiem, Eiropas komisija ir plānojusi nākt klajā zināmām pārmaiņām, jo mēs saprotam, ka mums ar vienu nav panākt dzimumu līdzsvars arī civil, eh, piedodiet, valsts ierēģu starpā. Uh, Un es tiešām esmu priecīgs par to, ka arī mans komisārs, kolēģis Simts Kalas, ir atzinis, ka mums ir izdevies šo piecu gadu laikā panākt nozīmīgas pārmaiņas. Bet jums arī sava ziņā taisnība, ka mēs vēl neesam sasnieguši apmierinošu situāciju. Vēl nē. Paldies. Labi, paldies. Tālāk došu vārdu Kinas kundzei. Jā, paldies priekšsēdētāji. Tā ir laiks man uzdot savu papildinājumu. Jā, nu, labi. Nu, man satriec šī piedod, saruna, kas mums atkārtojas katru gadu. Mēs katru gadu runājam par to, ka jāmaina savu politiku, lai mēs tiešām nodrošinātu, ka vairāk sievietes aktīvāk iesaistās gan komisijas darbā, gan arī padomē, gan parlamentā. Bet izskatās, ka bieži vien nav īsti tam pamata. Nu, jāatzīst, ka mēs varam parlamentā, un taču ir arī ģimenes, kam ir jāizvēlas, kurš paliek pie bērniem, kurš veido karjeru, un mēs ar savu ģimeni esam vienojušies tādu lūk, un tā, ka jābūt praktiskiem, nevajag runāt tikai teorētiski. Paldies! Pan komisārs. Komisāra kungs. Ve svém úvodu jsem upozornil na to, že existuje celá... Paldies, savās ievadu piezīmēs es norādīju, ka ir uh, vesela virkne dažādu situāciju, dažas uh, pozitīvas, citas mazāk pozitīvas. Galu galā katrs indivīds, katrs cilvēks pieņem lēmumus pats priekš sevis. Protams, ir noteiktas institūcijas, uh, noteiktas politiskās nostādnes, noteikta kārtība, pieļaut dažiem cilvēkiem lielākas brīvības nekā citiem. Tieši tāpēc, manuprāt, ir acīm redzams, ka mums tiešām jāstrādā vēl cītīgāk, lai nodrošinātu uh, vienlīdzīgas tiesības. Ir jānovērš jebkāda veida tiešā vai netiešā diskriminācija, jo šobrīd ne visas uh, sievietes var izmantot tādas pašas priekšrocības kā vīrieši, runājot par lēmumu pieņemšanu. It īpaši runājot par ekonomisko un sociālo lēmumu pieņemšanu par pilnvarām. Kui, pane komisārži? Paldies, komisārkungs. Mums ir jautājums, ko uzdod uh, Džaki Henina. Stejně tak jako. Un tas mums ir jāatliek, jo jautājuma autora nav klāt. Tas pats attiecas arī uz Cecīliju Vikstromu. Viņa nav klāt šeit zālē. Un tāpēc gribētu pateikties komisāram Špidlam par uh, viņa laiku, par to, ka bija atklāta, par to, ka sniedzāt atbildes. Un es tagad aicināšu Orbānu kungu ieņemt komisijas pārstāvi vietu. Thank you. Paldies, Orban kungs. A přejdeme, přejdeme na další otázku. Un mēs pārējām pie nākošā jautājuma. Šis ir jautājums, ko uzdevis Poselt kungs, un es redzu, ka viņš ir klāt zālē. Un jautājuma tēma ir valodu apguve pierobežas reģionos. Dod vārdu komisijas pārstāvam atbildēt, dāmas un kungi. Es izmantošu iespēju runāt savā dzimtajā valodā, jo esmu komisārs, kas ir atbildīgs par daudzvalodību. Artikolu... Atbilstoši 149. pantam Eiropas Savienības dibināšanas līgumā izglītības saturs un izglītības sistēmas organizācija ir ekskluzīvas dalībvalsts Eh, kompetences. Kā jau ir minēts iepriekš norādītajā pantā, Eiropas Savienība dod savu ieguldījumu, izvērtējot eh, izglītības saturu, veicot, eh, veicinot sadarbības ar dalību valstīm un atbalstot dalību valstu darbību un sadarbību šajā jomā. No otras puses, komisija uzskata, ka valodu izvēle. Tātad, kuras valodas tiks mācītas eh, dalību valstīs, skolās, eh, tiks mācītas, tas ir eh, jāizvēlas atkarīgi no valsts geogrāfiskiem apsvērumiem, tāpat arī no minoritāšu klātbūtnes. Tas jau tika izgaismots 2008. gada septembra paziņojumā, kura virsraksts bija daudzvalodība un tās dotie ieguldījumi Eiropā un kopīgi uzdevumi. Šajā dokumentā ir norādīts, ka mums joprojām ir jāveic papildus pasākumi, lai varētu palielināt skolās mācīto valodu skaitu, it īpaši nodrošinot izvēles iespējas otrās svešvalodas apgūšanai un, attiecīgi ņemot vērā vietējos apstākļus un vajadzības. Lai paplašinātu šādas izvēles iespējas attiecībā uz uh, svešvalodu izvēli, Eiropas komisija aicina nodrošināt komunikācijas starp izglītības sniedzējiem un skolām. Ir izvērsta Comenius Regio programma no komisijas puses un tiek veicināta partneru sadarbības ar patiecīgajām pusēm nacionālā līmenī un paredzētas arī sadraudzības eh, darbības pasākums starp dažādām institūcijām dažādās dalību valstīs. Eiropas Savienības programmas un uh, izglītības atbalsta programmas sniedz atbalstu visu valodu apguvēju, tātad uh, visām Eiropas Savienības valodām, tā skaitā arī minoritāšu valodām, un tāpat ir paredzēts atbalsts arī uh, jauniešu mobilitātes nodrošināšanai pār robežām, lai viņi varētu tātad viegli pārvietoties starp dažādām valstīm un apgūt valodas. Eiropas teritoriālās sadarbības programma un dažādas pārobežu programmas arī var sniegt atbalstu dažādiem pasākumiem, lai mācītu jauniešus un lai atbalstītu, veicinātu viņu sociālo iekļautību un valodu apguvi. Piemēram, eh, ir eh, Educative Command projekts, tātad kopīgās izglītības eh, projekts, kurā līdzdarbojas apvienotā karaliste un Francija. Šis ir projekts paredzēts līdz 2013. gadam, kurā ir paredzēts izveidot tādu kopīgu pārobežu skolu tīklu, sadarbības tīklu, lai varētu veicināt valodu apguvi un lai nodrošinātu informācijas sniegšanu un uh, valo, par valodas izmantošanu biznesa vidē. Izmaksa ir 2,2 miljārdi eiro šim projektam abās uh, Lamanšu pusēs. Es, kā piemēram, gribētu minēt vēl vienu citu projektu Eiropā, kurš ir izvērsts trīs robežu, pārobežu programmu uh, veidā. Tur ir iestādīta Austrija, Čehijas republika, tad Austrija, Čehijas republika un Austrija un Ungārija. Tātad šādi trīs projekti ir. Šis uh, lielais projekts ir paredzēts, lai sagatavotu jauniešus pārobežu sadarbībai. Viņiem tiek uh, nodrošināta izglītība un uh, tiek sniegts atbalsts jauniešiem, lai viņi apgūtu valodas un uh, komunikācijas iemaņas. Vispārējā programma apjoms ir 781 tūkstots eiro. Mulțumesc. Paldies, saka priekšsēdētājs, vai Poselt kungs vēlas uzdot papildus jautājumu? Eindruks. Jā, paldies, priekšsēdētājs, jūs esat izcils piemērs pats daudzvalodībai. Labi, mans jautājums komisāra kungam. Pirmkārt, vai šis projekts, ko viņš nosauc starp Austriju, Ungāriju un Austriju un Čehiju un Slovākiju, vai nevarētu arī veidot, piemēram, šādu projektu starp Ungāriju un Slovākiju? Tas būtu politiski ļoti noderīgi. Otrs jautājums. Uzskat, ka patiešām robežu reģionos vajadzētu tomēr veicināt vairāk. Es pats esmu um, Bavārijas un Čehijas pierēģi un cilvēks zinu, kas nozīmē, bet tautas kopienam var radīt pirmsskolas, piemēram, bērndās līmenī. Un ja mēs runājam, tad arī vēl tālāk par tālu izglītību, mūža izglītību, lai arī vecākās eh, paudzes jau arī varētu iegūt šīs iespējas, tomēr nedaudz kaut iemācīties kaimiņu valodu. Paldies par šo papildu jautājumu. Komisār, lūdzu. Mulțumesc pentru întrebările suplimentare. Paldies par šo uh, papildus jautājumu. Runājot par pirmo eh, jūsu izvirzīto punktu, mēs varētu uh, paredzēt programmu starp Ungāriju. Starp Austriju un Slovākiju. Ungāriju un Slovākijas atvainojos. Tā tad būtu nepieciešama vēlme šādu programmu izskatīt, apsvērt, lai varētu tādējādi rast risinājums, kas būtu uh, savstarpēji noderīga un izdevīga abām valstīm. Tālāk runājot par otro punktu. Pirmkārt, es gribētu uzsvērt faktu, ka septembrī mēs nācām klajā ar iniciatīvu saistībā ar uh, saulēcīgu valodu apguvi. Šī iniciatīva turpināsies vairākus gadus, un jau ir pierādījusi, jau devusi zināms rezultātus. Šīs iniciatīvas ietvaros ir izvērta arī kampaņa dalībvalstīs, un doma tā tad ir aicināt vecākus, kuriem ir bērni vecumā no 2 līdz 6 gadiem, stimulēt uh, šos mazos bērnus, lai viņi apgūtu svešvalodas. Runājot par šī jautājuma otro sādaļu par uh, izglītību, par mācībām mūža garumā. Tas ir mūsu izvirzītās eh, politikas viens no mērķiem. Mums ir daudz dažādu projektu, eh, kuri vērsti tieši uz, ār, uz svešvalodu apgūvi, uz eh, starpkultūru saziņas iemaņu apgūšanu. Tiem cilvēkiem, kas ir ārpus, kas šobrīd atrodas ārpus izglītības sistēmas. Tas tiek attiecināts, piemēram, uz tiem, kas eh, darbojas eh, arodskolās. Eh, tas tiek attiecināts uz personām, kas ir, teiksim, pensionējušies vai kuriem nav darbs, tātad kas ir neizdevīgākā pozīcijā. Mēs finansējam šos projektus. Tas arī parāda mūsu attieksmi kas izriet no stratēģijas, ko mēs apstiprinājām 2008. gadā. Mēs gribam, lai visi Eiropas Savienības pilsoņi, ne tikai jaunieši, varētu rast iespējas, lai viņiem būtu arī atbilstoši līdzekļi mācīties apgūt vismaz divas uh, svešvalodas. Paldies! Zemkas kungam vārds. Informācija. Paldies! Es gribētu pateikties komisāram par šo ļoti informa eh, interesanto informāciju. Bet Atbildot uz jautājumu, komisārs ilgi runāja par skolām, tomēr pastāv arī dažādi uh, klubi šajās robežu pilsētās. Viadzīnā, moje pytanie jest tak. Un tāpat arī universitātes. Piemēram, ir universitāte, kas atrodas praktiski uz Polijas-Vācijas robežas. Es pie sevis domāju, vai tie līdzekļi, kurus jūs minējāt, par kuriem jūs runājat, vai tos varētu attiecināt arī uz šīm pierobežas universitātēm Eiropas Savienībā. Paldies! Vārds komisāra kungam atbildēja. Tā tad runājot par universitātēm un par to, cik lielā mērā tās var iesniegt projektus, kas atbilstu šīs mūža izglītības programmas kritērijiem, un tā ir programma, kas ir paredzēta periodam no 2007. līdz 2013. gadam. Tātad šai sakarībā Eiropas komisija ir gatava sniegt finansējumu šādu veidu projektiem. Ir vesela virkne projektu, kas jau ir saņēmuši finansējumu no Eiropas komisijas. Un vairākos projektos, kā partneri ir dažādas universitātes uh, Eiropas Savienībā. Tātad man atbildi ir pilnīgi noteikti jā. Kas šeit ir svarīgs? Šeit ir svarīga uh, dažādo partneru iesniegto projektu kvalitāte. Paldies un Rūbīgkungam vārds. Jā, tankie. Paldies, priekšsādātāji. Mans jautājums ir vērsts uz Erasmus programmu. Un šim programmu darbojas studentiem, tagad tas ir vērsts arī uz jaunajiem uzņēmumiem un, piemēram, juristiem. Vai jūs domājat, ka Erasmus programmu mēs varētu izmantot, lai uzlabot komunikāciju pierobežu reģionos? Un kādi jūs būtu šie akcenti, kur jūs jūs salikt? Paldies! Paldies! Vārds komisāra kungam atbildēja. Jā, atbilde noteikti šajā gadījumā ir jā, pilnīgi noteikti. Es eh, arī atsaucos uz Erasmus programmu. Apmēram pirms 20 gadiem šī programma nemaz netika uztvērta tādā pozitīvā veidā. Bet jāsaka, šī programma ir viena no visveiksmīgākajām Eiropas Savienības līmeņa programmām. Esmu vairāk kārt apmeklējis ne tikai dalību valstu galvaspilsētas, bet esmu apmeklējis arī daudzus Eiropas Savienības reģionus, un šajos šo apmeklējumu laikā es redzēju, cik uh, pozitīvi ietekmi ir devusi šī programma. Kāds uh, jau iepriekš minēja uh, universitātu sadarbības problēmas starp Vāciju un Poliju. Jāsaka, ka tad, kad es apmeklēju Varšavas universitāti, Es ar eh, prieku konstatēju un redzēju, ka tur ir diezgan liels skaits vācu studentu, kas mācījās eh, Polijā un kuri Erasmus programmas ietvaros ar šīs programmas palīdzību tātad atradās tur un varēja apgūt zināšanas par polijas kultūru, varēja mācīties poļu valodu. Tātad viņi apgūva šīs starpkultūras zināšanas. Tas tikai parāda un pierāda, cik iedarbīgs, iedarbīga šī programma un pieeja. Un noslēgumā gribu atgādināt, ka komisijas priekšsēdētājs Barozo kungs ir norādījis, ka arī nākotnē tiks veicinātas un virzītas uz priekšu tās iniciatīvas, kas vērstas tieši uz jauniešu mobilitātes uzlabošanu un stiprināšanu, lai varētu uzlabot un veicināt šādu uz, iemaņu apgūšanu, kas ir tik svarīgs. Paldies komisāru kungam par uh, atbildēm uz jautājumu. Tagad es gribētu dot vārdu uh, komisāram Kālas kungam. Máme zde další otázku, tu pokládá pan Nikolaus Hauntis a před... Mūsu nākošais jautājums ir no Nikolais Kuntis kunga un tēma ir eh, komisijas eh, nevērība pret Siemens skandālu izmeklēšanu. Paldies priekšsēdētāji, cienījamā komisija, eh, cienījamie deputāti, referenti. Mēs pievēršam lielu uzmanību visiem korupcijas gadījumam, taču man tiešām jāsaka, ka attiecībā uz Siemens lietām un lietām, kas saistītas ar Siemens, uh, tās tieši vai netieši skar Siemens. Un tur e, jāsaka, mūsu iespējas ir e, tiešām ierobežotas, jo šobrīd, ko izpēta Olaf, ir slēgta 2003. gadā, un e, tas šobrīd to skata ties, tiesu sistēma Vācijā un Olaf pēta, eh, tātad, kas notiek šajā valstī. Otra Olaf lieta ir eh, saistīta ar projektiem, ko saiz, eh, finansē Eiropas investīcija banka. To šobrīd skata attiecībā uz valsts iepirkuma procedūru. Trešā lieta, ko projekti, ko arī finansēja in, Eiropas investīcija banka, to šobrīd izvērtē Olaf lai varētu noteikt, vai ir eh, pietiekoši nopietnas aizdomas par krāpšanu, un vai tas tiešām ir ietekmējis Eiropas Savienības finansu intereses. Un, ņemot vērā šī, šo izmeklēšanu rezultātus, Olaf skatīsies, vai ir eh, jāvērts kāds, jāatver lieta šai sakarā. Ceturtā lieta, ko eh, Spānijas augstākā tiesa ir pasludinājusi nolēmumu 2008. gadā attiecībā par uh, tiešām, kuras Siemens tika apsūdzēts, jo to izpētīja nacionālās iestādes, uh, un uh, tur ir visas nepieciešamās tiesu procedūras, un tieši tam mēs uh, skatīja, to bija UKLAF, kas jau no 90. gadiem pētīja, un uh, šī. Uh, šis tiesas nolēmums tiešām apsūdz vairākas personas, kas dabūjušas ir cietumsodu un uh, naudas sods. Tomēr šajā instancē, uh, šeit uh, pirmajā spriedumā Matrīdē ir tiesa paziņojusi nolēmumu 2006. gada jūnijā. Tātad vispārējā aina, kā ar visādām, visām šāda veidām lietām, uh, Eh, Olaf nav uh, tiesību sargājoša institūcija. Tās sadarbojas ar dalību valstīm, un dalību valstīm ir jāinformē Olaf. Un Olaf pēc tam vienkārši seko līdzi šīm lietām uh, gadījumos, kad ir izmantoti Eiropas Savienības fondi, vai nu tie ir iesaistīti, vai arī uh, tie ir kaut kādā veidā tikuši izmeklēti. Tā, tā ir vispārējā aina. Un Olaf arī uh, <clears throat> nodarbojās ar sadarbību un sadarbojas ar visām starptautiskām institūcijām, kas apkaro naudas līdzekļu um, nepareizu izmantošanu uh, šādos projektos. Un tāpēc attiecībā par īpašām lietām mums ir jāskatās par lietu, kas varētu būt attiecīga šādām, šādiem pasākumiem un eh, tos mēs nodā, sniegsim tad Olafam. Olaf eh, sniegs eh, lēmumus saskaņā ar savu mandātu un liels paldies jums. Paldies, komisāri. Hontis kungs, lūdzu. Paldies, komisāra kungs. Grieķiem uzrādās sajūta, ka tiešām līdzīgi tāpat kā arī presē, tas bija atspoguļots, ka tas bija lielākais pēckars skandāls Grieķijā. Un tam bija nopietnas sekas. Bija viens, divi spriedumi. Mēs arī zinām, ko spried tiesa Vācijā, un tas tiešām ir vien aktuāls jautājums. Un, uh, un tas, ka Helas nevarēja izdot uz Grieķiju, nu, tas lūk bija Vācijas tiesas spriedums. Un tas tikai parāda to, cik šis nopietni skandāls tiek uztverts Grieķijā. Tas nozīmē, ka Vācijas eh, šīs uzņēmums, kas ir eh, kompromitējis un maksājis kukuļu samatpersonām Grieķijā, nu, mēs to nezinām ar vien kādos apmēros, mums tiešām ir jāprecizē savs jautājums. Mēs visi ļoti labi zinām, ka šajā gadījumā mēs runājam arī par tādiem projektiem, kuri bijis Eiropas Sanības līdzfinansējums. Un lūk, tieši tāpēc ir jums jautājuši uzdevumu uzdevu. Tagad sanāk, ka mēs visu laiku taustāmies par tumsu un tā arī neko neuzinām. Ja vienmēr tikai atbilde ir tāda, ka mēs piegādāsim informāciju un tā tālāk, lūdzu konkrēts atbildes komisāra kungs, jūs tas ir jūs kompetence, atbildība aizsargāt nodokļu maksātāju naudu. Tātad mans jautājums, ko komisija darīs, lai šāds cilvēks novestu līdz tiesai un lai viņiem tiešām tik piemērots sots? Un lai jūs tiešām varētu skatīties, kā tik eh, pārkāpt eh, līguma procedūras. Paldies! Jā, paldies! Manā atbildības jomā eh, par, teiksim, par budžetu es tiešām drīz drīz nonākuši pie tā, un es nodrošināšu pie to, lai tiktu izmantota Eiropas Savienība tiešām eh, pareizi. Un tas ir milzīgs jautājums, un tošam, ja jums ir kādi fakti, eh, kuros ir redzams, e, ka nauda līdzfinansētos projektos ir nepareizi izlamot. Mēs būtu ļoti priecīgi arī e, reģionālo attīstības ģenerāla direktorāts labprāt to redzētu. Un mēs tiešām ar šo in informāciju strādātu ļoti, ļoti nopietni. Taču, kas attiecas uz e, kāda individa izdošanu no vienas dalībvalsts uz otru dalībvalstu, tas tiešām ir dalībvalsts rokās un Olaf uh, un mana ģenerāla direktorāta uh, ļaudis neko nevar darīt, lai tiešām veicinātu uh, šī jautājuma risināšanu attiecībā uz attiecīgās personas izdošanu. Tas arī paldies. Paldies. Un tagad varam ķerties pie nākošā jautājuma. Un to Mičel kungs uzdeva par cigarešu kontrabandu. Paldies priekšsēdētāji, par šo uzdevu, šo jautājumu, kas ļauj man e, pievērst uzmanību un e, šim tiešām nopietnējai problēmai, kas e, ietekmē budžetus dalību valstīs un, protams, tā ir arī tāda lieta, kur dalību valstis rīkojās, taču ir nepieciešama sadarbības starp dalību valstīm, tā ir pat vitāli nepieciešama. Un arī mūsu dienests Olaf uh, Eh, krāpšanas novēršanas birojas ir ļoti mm, aktīvs un apkaro eh, šo starptautisko cigarešu kontrabandu. Olafa ir, ar, eh, ir apgādāts ar skaidru stratēģiju. Un man jāsaka, ka Olaf vispirmām kārtām palīdz un atbalsta um, tiesību sargājošās iestādes Eiropas Savienībā šajos, šajās lietās un organizē tādu zināmu koordinācijas lomu 2007. gadā eh, mums bija preču viltojumi no Ķīnas, eh, kas konteineriem vien tika sūtīti uz Eiropas Savienību, un 2008. gadā bija eh, operācija, lai mēs novērstu cigarešu kontrabandu pa pastu, un Abalo 2 bija ar to pašu mērķi kas pirmā programma, tas notika 2009. gada uh, sākumā. Tā kā mums ir tiešām mūsu partneri un mēs viņiem brīd, viņus brīdinam par pieaugošajiem draudiem, tā kā tā tiešām ir starptautiska sadarbība un Olaf darbs rāda to, ka šai sadarbībai ir jātiek, eh, šī sadarbība ir jāveicina, taču man ir arī jāsaka, uh, ka ir bijuši divi ļoti svarīgi notikumi šī, divu, šī piecu gadu e, laikā, kur Olaf ir e, bijis ļoti e, aktīva loma, tā ir Filipa Moris vienošanās, un arī Japānas tabakas līgumam 2007. gadā sekoja, kur lielākā tabakas korporācijas viņas pieļāva, ka atzina, ka ir pieļāvušas zināms trūkumus Uh, attiecībā uz uh, taisn, godīgu tirgu uh, cigarešu jomā un samaksāja Eiropas budžetam un arī šobrīd sadalā, sadarbojas, lai apkarotu cigarešu kontrabandu, kas nav viņu interesēs. Tāpēc tas ir bijušas tādas ļoti svarīgas lietas, tādi sasniegumi, un pēdējais tas Japānas tabakas vienošanās gadījums tiešām rāda, cik eh, svarīgi ir šāda līguma parakstīšana. Un eh, mēs tātad eh, turpinam sadarboties šajā grūtajā laikā, taču es domāju, ka ar šiem diviem lielajiem eh, noliegumiem eh, aina ir mainījusies, situācija ir mainījusies, un mēs manam tādu zinām progresu. Lieta, uz ko atsaucas cienījamais deputāts, eh, par trešo valstu pilsoņu saukšanu pie tiesas. Tā ir, protams, ļoti svarīga lieta un notiek starptautiskas izmeklēšanas procesi, uh, un mēs uh, kontrolējam, un ir bijušas arī Eiropas uh, Savienībā cilvēku mm, tātad saukšana pie atbildības. Un tieši tas ir saistīts ar cigarešu kontrabandu Eiropas Savienības virziena. Tā kā mums ir tiešām vispasaules kooperēšanās un Mums ir arī e, sadarbības e, sakaru aģenti Ķīnā, un tā kā mēs tiešām esam e, ieinteresēti nostiprināt šo sadarbību un apkarot cigarešu kontrabandu. Paldies, Mičela kungs ņemot, noliek, nu, runājot par šiem reģistrētajiem eh, biznesiem, par šiem uzņēmējdarbiem. Pusi no visiem mūsu eh, pacientu skaitiem, eh, skaitam ir saist, guvuši slimības, kas ir saistītas ar smēķēšanu. Un jūs skatīsieties citas dalībvalsts, tur ir apmēram tas pats. Un cigaretes veido šo problēmu Un tas um, izmaksā gal galā šo problēmu risināšanu 9,5 miljoni eiro, es saprotu. Tas ir skaitlis, eh, kas ir saistīts ar šo te nelegālo, nelikumīgo tirgu, eh, kas nonāk Eiropā cigarešu veidē. Un 97% no tiem um, netiek apmaksāti nodokļi. Vai tiešām mēs varētu kaut kādā veidā uh, pastiprināt mūsu uh, krastu apsardzi, lai tiktu no šīs problēmas vaļā? Uh, paldies! Es nesen apmeklēju valsti, kādu ārpus Eiropas Savienības, kur smēķēšana nav uh, aizliegta, un viņi tiešām uzskata, ka uh, tiešām Eiropā vairs Eh, nejot eh, cigarešu eh, smaržu publiskās vietās, un es uzskatu, ka tas ir pats svarīgākais solis, lai izvairītos no veselības riskiem. Kas attiecas, no, kas attiecas par cīņu ar cigarešu kontrabandu, tas, protams, ir ļoti tāļa svarīga prioritāte, taču, lai noķertu šīs cigaretes, Tas jau ir jādara e, tiešām e, robežsargiem. Un es pats esmu apmeklējis arī e, ostu, kurā ir ļoti labi izstrādātas iekārtas, kas kontrolē sūtījumus un atrod nelegālās cigaretes. Bet tas, protams, ir dalību valstu rokās. Mēs varam tikai veicināt to. Mēs varam sniegt izlūgdatus, mēs varam sniegt speciālas iespējas, palīdzēt dalību valstīm un daram nu, visu maksimālo, eh, ko daram, taču pārķert sūtījumus uz robežām, tas tiešām ir dalību valstu rokās. Paldies! Thank you. Herr Rübig möchte eine Frage stellen, bitte. Rübig, kungs, jūs arī vēlaties uzdot papildu jautājumu, jā? Ja? Jā, paldies priekšsādātāji, godātais komisārkungs. kungs. Cigaretu, cigarešu kontrabandā <clears throat> ir trīs lietas - finanses, prece un galu galā šie pavakumenti. Vai jūs varat tiešām arī varot iztēloties, ka šī finanšu savukārt plūsma, ko jūs arī varat kontrolēt, kādā veidā tiktu arī aplikts ar nodokļiem, kā piemēram finanšu transakciju nodoklis? Jo mēs redzam, ka tieši šis nodoklis būtu jātiecina ne tik daudz uz preci un papīriem, bet gan uz pašam finanšu plūsmu. Lūk, tieši ar Šveici, jo mēs šādu jautājumu esam risinājuši, un mēs varbūt varam padomāt, kā iespējamo risinām. Paldies. Piekrītu, ka tas ir tiešām nopietns jautājums um, nodokļu iestādēm jā, mums Eiropā, protams, ir diezgan nozīmīgs jau akcijas nodoklis, ar ko apliekam tabaks izstrādājumus. Un tieši tā kā, nu, es to zinu, risinot sarunas vienam ar Filipu Morisu šajā nolīgumā, šis tabaks nolīgums paredz uh, sadarbību ar visiem šiem lieliem uzņēmumiem, kas ir lielākie tabaks ražotāji, pārstrādātāji. Un, protams, ka viņi savā veidā arī sadarbojas. Uh, Un es nezinu, kas īsti ir Šveices gadījumā. Mums nav precīzi signāli par to, ka Šveice kaut kādā veidā izceltos uz šī fona negatīvi. Galu galā visas valstis apzinās, ka šāda drauda pastāv, ko rada cigarešu kontrabanda. Tā kā ja mums ir zinām rādītāji, tad mēs uzreiz sazināsimies arī ar Šveices varas iestādēm. Paldies! Paldies, komisāra kungs, jums! Tālāk jums ir uzdots arī otrs jautājums. Bet, diemžēl, uzdevējs Mārtiņa kungs šeit nav, tā kā mums nav iespējams. Tā kā paldies jums, paldies, ka atnācāt, ko atbildēt šo jautājumu, tālāk atbildēsim cits jautājums. Un aicināšu Šefčoviču kungu ieņemt vietu. Vítejte, pane komisaři. Lūdzu, komisāra kungs, jūs esat šeit, labi. Mums ir sagatavoti vairāki jautājumi jums tieši. Pirmais jautājums ir par izglītību jaunā Eiropas politiskajā stratēģijā. Tu uzdevusi Kučet kundze. Jā, paldies priekšsādātāji kungs, godātie parlamentārieši, dāmas un kungi. Paldies par šo jautājumu, jo man tas šķiet tiešām būtisks gribu uzsvērt, ka Lisabonas stratēģijas ietveros uh, darbam un izaugsmē, nodarbinātībai un izaugsmē, Eiropas komisija tieši ir paredzējusi arī modernizēt augstākās izglītības programmu. Un daļēji šī darba programma skats trīs lielas lietas - mācību programmas, pārvaldību un finanses. Tieši attiecībā uz mācību saturu šīs pārmaiņas jau e, tiek īstenots balaņas procesa ietvaros, kas, mērs, kas ir vērsts uz to, lai nodrošinātu augstākās izglītības konkurētspēju līdz 2010. gadam un harmonizētu šī pieeja. Tā kā jūs zināt, tas nav, protams, komisijas iniciatīva, bet tā ir starpvaldību iniciatīva process, kas ietver 26 valstis. Uh, Un tā kā līdz šim dalībās, protams, ir atzinuši par ļoti svarīgu un arī attiecīgi rīkojušās, lai nodrošinātu šīs darbkārtības īstenošanu augstākajā izglītības jomā. Gribu uzsvērt dažas lietas, kas vēl arī papildus saistās ar augstāko izglītību. Nu, ļaujiet pieminēt. Zināšana trīs stūra veicināšanu, kur mēs īpaši lomu atvēlam Eiropas Tehnoloģiju un Inovāciju institūtam kas atzīst izglītību un sagatavošanas nozīmi visā Eiropā. Ir ieviest Eiropas kvalitātes ietvers mūža izglīt, mūž izglītībā, tāpat arī Eiropas kredītu, jau kredītu punktu pārnese. Un šie kredītpunkti, kas tiek ieviesti arī profesionālajā izglītībā. Viens no mēķiem ir panākt, lai Eiropas Savienībā augstākā izglītība būtu pārskatāmāka, salīdzināmāka Un līdz ar to ir izvērsts jauns projekts augstākās izglītības piešķirto kredītpunktu salīdzināšanai. Eiropas komisija arī augstu vērtē šodienas un rītdienas darba tirgus sarežģījumus un uzdevumus, ko tas uzliek jaunajām paudzēm. Tieši tāpēc esam nākuši klajā ar jauno prasmju un jaunās izglītības sarakstu, kas tieši izriet no arī jaunās biznesa vidas uzstādījumiem, un te nozīmē ciešā kontakta starp jaunām uzņēmējiem un akadēmisko vidi. Tālāk svarīgais uzdevums ir arī, lai visas dalībvalstis, kas piedalās šos procesos, un kopš 99. gada šos procesus jau virza, apzinātos, ka šis, protams, nebeigsies 2010. gadā, bet gan turpināsies vismaz līdz 2020. gadam. No komisijas redzes viedokļa Boloņas procesam nākošo gadu laikā ir jākoncentrējas uz vēl jau lielāku mobilitātes veicošanu augstākā izglītībā, nodrošinot visiem pieejamu augstāko izglītību un uzsvērtu procesa globālo pieeju, proti tas nozīmē labāku sadarbību un kooperāciju Eiropas Savienībā un visā pasaulē starptautiskā mērogā. Paldies! Paldies jums, komisār kungs! Marija Badija, lūdzu, jā, jāpaldies, godātais komisār kungs. Es tiešām šodien ar lielu prieku uzklausu jūsu atbildi un paldies par doto iespēju arī jums uzdot papildu jautājumu. Jā, mēs esam, protams, viensprāts, kā mēs varam novērtēt līdzinējo boloņas procesu, ko tas ir sasniedzis un kāds ir rezultāts. Tomēr gribu jums papildus jautājumu uzdot. Ja jūs runājat par nākotni, tad, ja mēs runājam par Eiropas Savienību pēc ekonomikas un finanšu krīzes, šī krīze taču nozīmē to, ka ir vesels nozars, kurā šobrīd neveidos jaunas darba vietas. Jūs gan runājat par jaunām darbām vietām, jaunajā zaļajā ekonomikā, nu vienalga, kā jūs to sauktu. Tāpēc man šo jautājums, šī jaunā situācija, kuru mēs šobrīd piedzīvojam un kuru mēs, protams, gan vēlamies iekustināt šī jaunā zaļā ekonomika, ko Eiropas komisija izceļ, vā, kā mēs tieši to varam reāli īstenot šajos konkrētajos plānos profesionālā izglītībā, jo īpaši apzinoties aktuālos sarežģījumus. Lūk, mans jautājums, kā tiešām mēs varam attīstīt uz profesionālu izglītību. Paldies. Jā, paldies par jautājumu. Manuprāt, jūs jau pat arī norādījāt uz aktuālo problēmu, par ko es esam diskutējuši arī šorīt. Mums tā ir Eiropas Savienība, 78 E, miljoni iedzīvotāji, kuriem tikai pamat prasmes apgūtas. Tas nozīmē, ka mums ir jāuzstāda jauns mērķis līdz 2020. gadam. Ir jāpanāk, protams, ka mēs nenodrošināsim to, ka būs visiem no, absolūti nodrošināts darba vietas arī visiem ar vis pa, mazākajiem ir pamatprasmēm. Tāpēc tas nozīmē, ka ir jāveid, jāpilnveido mūsu profesionāls izglītības sistēmas. ja mēs domājam, kāda veida jaunās prasmes mēs tiešām varam veicināt, sagatavot, kādas darba vietas mēs varam piedāvāt jaunajiem darbiniekiem, un ne tikai jaunajai paudzei, bet arī, piemēram, jau vidējās paudzes darbiniekiem. Tieši tāpēc mums ir jāturpina mūsu pētnieciskā darbība, mūsu strateģiskais ietvars līdz 2020. gadam, politikai sadarbībai un sastarpējais mācīšanās process. Šis nu ir ietvars, ko mēs tiešām gribētu turpināt un redzētu, ka tas turpinās, lai nodrošinātu šo izglītības un biznesa vidas sasāju sazobi. Un mums ir jāpasaka, ka nākotnē tieši svarīgākās būs visdažādāko prasmju kopums līdz 2020. gadam, bet mums jau tas jādefinē. Paldies! Paldies, Mičela kungs, gribu uzdot papildotām. Paldies. Eh, paldies par šo atbildi. Eh, protams, eh, izglītība ir dalība valstu valdību rokās. Taču ir, ja mums ir jābeidz tas, ko mēs saucam par aperteidu izglītības sistēmā visās mūsu sabiedrības sektoros, jo šobrīd cilvēkiem nav pieejama trešā līmeņa izglītība. Uh, un mēs varam atrast tādu piecas jomas, kur šobrīd tātad 75% ir, uh, kā saka, lielākajā cietumā. 21. Uh, gadsimtā joprojām nav pieejama trešā līmeņa izglītība. Un vai mēs nevarētu uh, izveidot standartus, lai nebūtu uh, šādu te apartīdu vairāk? komisārs. Jūs uzsākāt jautājumu ar ļoti skaidru analīzi, ka ir tiešām ir uh, gan darba, gan arī kompetenču sadalījums. Taču komisija, protams, stingri atbalsta visas pūles, kādā veidā mēs varētu palielināt to uh, iedzīvotāju procentu, kam ir vislaukstākā izglītība. Mums ir jāuzlabo uh, izglītība, eh, palielinot piekļuvi augstu eh, kvalitatīvā trešā līmeņa izglītībai. Un mēs varētu, eh, piemēram, rezervēt šādu te moderno šķautni mūsu ekonomikai un tiešām priecāties par Eiropas izaugsmu. Un es domāju, ka komisija un dalībvalsti ir jāstrādā cieši kopā šajā ziņā. Eh, lai šie noteikumi arī studentiem un audzēkņiem eh, kas nāk no eh, grūtiem socioekonomiskiem apstākļiem, lai arī tie gūtu iespēju piekļūt augstākajai un universitātes izglītībai. Paldies! Paldies! Tikau kundze! Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisārkungs! Šodien 90% no, ja, 19% no jauniešiem beidz skolas eh, apmeklēt, un mēs nevaram eh, neko izdarīt, investēt eh, zinātnē. Un pētniecībā tikai 5, 5 dalību valsts ir investējuši vairāk par 5% no sava IKP zinātnē. Un eh, šobrīd, eh, protams, arī kopienas budžets tiek samazināts krīzes laikā, un eh, izglītības un pētniecības budžets tiks samazināts vēl turpmāk, vēl vairāk, lai Eiropa varētu sagat, saglabāt savu vadošo lomu, mums vajadzētu atbalstīt izglītību un inovācijas. Kas ir tie pasākumi, ko mm, komisija un dalībvalsts varētu veikt, lai nodrošinātu minimālo investīciju līmeni un lai tas tiktu nodrošināts turpmākos gados. Paldies! Komisāra kungs lūdzu. Paldies, jums ir pilnīga tiesa. Šī procentuālā mm, mm skolas mm, nenobeidzēja daļa ir tiešām augsta. Uh, Mēs esam paši redzējuši, ka 10% eh, līmenis būtu tas, ko mēs gribētu sasniegt 2010. Eh, gadā. Jo ir pilnīgi skaidrs, ka lūk, šis mērķis netiks sasniegts, jo šobrīd apmēram 15% nepabeidz skolu, pamet to un uh, tas tiešām neparāda kvalitāti un to, ka mums ir nepieciešama kvalitatīva izglītība Eiropas uh, valstīs. Jums ir pilnīga taisnība arī, ka šobrīdējos apstākļos, kad nacionāliem, nacionālām valdībām ir diezgan daudz problēmu ar valsts finansēm par dažādiem stimulu pakotņu finansējumiem, un viņam uh, tiešām ir uh, jāsaglabā šādas e, stratēģijas, lai e, valsts e, finanses atkal kļūtu veselīgas, un par debatēm notiek augsta visādas debatas par budžetu, un tiešām mums vajadzētu uzsvērt kā jūs jau esat manījusi, no komisijas puses vienmēr mēs stingri runājam par to, un uzsveram, ka ir nepieciešams saglabāt adekvātu finansējumu līmeni pētniecībai, inovācijām un eh, izglītības sektoram, jo tieši tādā veidā mēs domājam, mēs varētu uzlabot savu eh, konkurētspēju, saglabāt, sagatavot mūsu nākotnes pētniekus un strādniekus augsti kompetitīvās eh, konkurētspējīgās jomās. Tāpēc ir pilnīgi skaidrs, ka jūs dzirdēsiet aicinājošas balsis skaidras no e, komisijas puses, lai mēs saglabātu finansējumu izglītībai un ar to saistītajām lietām, un kā arī pētniecībai un inovācijām. Pat arī šajos uh, grūtajos ekonomiskajos apstākļos. Paldies! Thank you! Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Komisār kungs, mums ir priekš jums arī otrs jautājums To liek priekšā Silvija Driena Tikau. Un jautājumā viņi grib runāt par pasākumiem, kas paredzētu, lai jauniešiem nodrošinātu piekļuvi kvalitatīvai izglītībai, lai atbalstītu jauniešus un mudinātu viņus turpināt mācības un atvieglot iekļaušanos darba tirgu. Komisāra kungs. Jā, šķiet, ka atsevišķus argumentus jau minēja iepriekšējās uzstāšanās laikā. Ir pilnīgi skaidrs, ka šī joma ārkārtīgi nozīmīga, un centīšos uzsvērt vēl papildus aspektus un informāciju atbildot uz šo jautājumu. Kā jūs zinat, tad saskaņā ar 149 un 150 Nīcas līgumu pāntu ir par uh, izglītības satura atbildību uzņems dalību valstis. Un tāpēc mēs nevaram lemt par izglītības programmu saturu. Bet komisija tomēr atzīst, cik ārkārtīgi nozīmīgs ir šis jautājums, ko pieminējas cienījumā deputāte, un atbalsta dalību valstis reformu īstenošanā, izmantojot atklāto sadarbības metodi, koordinācijas metodi. 2008. gada rekomendācijas par galvenajām kompetencēm mūža izglītības jomā pārēdz arī galvenās kompetences, kas attiec uz to, ka jauniešiem vajadzētu uzsākt sākotnēju izglītību un apmācību, īstenojot to līdz līmenim, kas palīdzētu tiem iekļauties pieaugušo dzīvē, kas palīdzētu tiem uzsākt darba dzīvi, attīstīt viņos darba prasmes, kvalifikācijas nākotnē. Domāju, ka turklāt Mums vajadzētu šeit pieminēt arī strateģisko ietvaru Eiropas izglītībai un apmācībai 2000, līdz 2020. gadam. Un uzsvērt, ka prioritāšu vidū programmas pirmajā ciklā komisija ir paredzējusi dalību valstu vidū uzlabot pamatu prasmes lasīšanā, matemātikā, dabas zinātnēs un intensificēt procesu, kas paredzēts, lai novērstu to, ka bērni atstāja skolu nepabeiguši izglītības ciklu. Eiropas dalībvalstis šobrīd arvien vairāk sadarbojas savā starpā, lai apmainītos ar pieredzi, sasaiste notiek ar aroda apmācību, tiek iesaistīti dar darba tirgus pārstāv tā, lai jaunieši iegūtu arvien labāku apmācību un izglītību. Mērķis uzlabot izglītības kvalitāti, nodrošināt arotu apmācību, tas ir viens no prioritātēm, ko īstenojam, tad, kad strādājam pie mūža izglītības jautājumiem un ar to saistītām politikām. Tā, lai Eiropas darba spēks ir fleksibls, elastīgs un varētu pielāgoties arī mainīgajiem darba tirgumu. Lai uzsvērtu atsevišķu programmas, grib minēt Leonardo da Vinci programmu. Tā ir, tā ir ļoti efektīvs instruments, lai jauniešiem nodrošinātu piekļuvu darba tirgumu. Tas lielākoties, lielākoties saistīts ar mā, mācekļiem, konkrēto darba tirgus amatiem, un, kā jūs zinat, šīs programmas ietvaros jaunieši var piedalīties apmācībā citās dalību valstīs. Līdz šim rezultāti bijuši ļoti pozitīvi. Ir uzlabojušās prasmes, to atzinuši arī darba devēji, un turklāt palielinājusies arī starpkultūra pieredze šiem jauniešiem, kas piedalās programmā. Šķiet jāpiemina arī Erasmus programma. Gan, šab, gan mazliet citādākā gaismā. Te tika runāts par Erasmus programmu, par studentu apmaiņas braucieniem starp universitātēm. Bet saskaņā 2007, no, kopš 2007. gada Erasmus programma atbalsta arī studentu izvietošanu uzņēmumos. Kopš šī programmas aspekta aizsākšanās gūti panākumi jau pirmā gada laikā 20 tūkstoši studentu strādāja uzņēmumos ārzemēs un vairāk kā 50 uzņēmumu līdzdarbojās šai programmā. Tas ir viens no pier, piemēriem, kā veicināt sadarbību, kā mudināt valstis sadarbieties spēcīgāk, kā mudināt sadarboties akadēmijas, apri, akadēmiskās aprindas ar komercdarbības aprindām. Šobrīd spriežam arī par baloņas procesu un tā pozitīvajām sekām, kas veicinājas studentu apmaiņas starp universitātēm augstākā izglītības līmenī. Bet dziļāk šeit neiedziļināšos, tāpēc, ka nu pat jau pieminēju šo boloņas procesu pirms pāris minūtēm. Noslēgumā gribētu uzsvērt, ka komisija saprot, ka pastāv arī īpašas grūtības, ar ko sastiepušas jaunieši tajā brīdī, kad tie ieiet darba tirgu. Līsabonas stratēģijas ietvars izaugsmai un labākai nodarbinātībai arī paredz atsevišķus pasākumus. Tas paredzēts, lai uzlabotu nodarbinātības situāciju arī tieši jauniešu vidū. Komisija atgādina, ka 2005. gadā tika pieņems jaunatnes pakts, kur, kura ietveros lielāku uzmanību pievērsta tieši jauniešu nodarbinātībai sabiedrības ietvaros. Sākotnēji panākumi tika gūti, bet pēc tam tie mazinājās. Progresu mazināja tieši pašreizēja ekonomikas un finanšu krīze. Ir taisnība, ka jaunieši šī krīze skar visvairāk, jo tie viņi ir pirmie, kas zaudē darbu pašreizējā situācijā. Savā paziņojumā par kopēju atbildību par bezdarbu 2009. gada jūnijā komisija mudina dalību valstis un sociālos partners pārliecināties, ka jaunieši, ko skārus smagā ekonomiskā situācija, saņem piekļuvu kvalitatīvai izglītībai un apmācībai, un it īpaši augstas kvalitātes eh, aroda apmācībai un iespējām strādāt par mācekļiem. Paldies, vai vēlties kādus precizējumus? Jā, Tikā kundze turpina. Paldies komisārkungam par atbildi. Ekonomiskās krīzes rezultātā pastāv risks, ka jaunieši nevar atrast darbu. Bieži vien jaunieši ir bez darba diezgan ilgus laika periodus. Komisijai vajadzētu pārliecināties, ka jaunieši šajā laikā varētu izmantot iespēju iesaistīties apmācības procesos un nevis nonākt tādā situācijā, uh, kur viņi nespēja atrast darbu, nesaņem izglītību, jo, piemēram, darbiniekiem jau sākuma pozīcijās tiek prasīta 5 līdz 10 gadu pieredze. Paldies, komisārkungs, jums vārds atbildēja. Thank you. Uh, thank you very much. Paldies. Jums ir pilnīgi taisnība, jo pašreizējos apstākļos komisija un dalība valstis, tām ir jābūt ļoti radošām, uh, uzlabojot apstākļus jauniem cilvēkiem lai viņi varētu saglabāt savus darba vietas, vai arī, ja viņi zaudējuši darbu, lai viņi varētu veikt pārapmācību un sagatavoties uh, labāk, būt labāk gataviem uh, citiem uh, darbiem. Komisija ļoti cieši sadarbojas ar dalību valstīm un ekspertiem. Pašreizajā situācijā uzsvars tiek likts uz trim jomām. Pirmām kārtām, kā izmantot šo laiku, šo periodu, lai nodrošinātu to, ka jaunieši saņem vajadzīgās nepieciešamās iemaņas un zināšanas, kā lai augsta līmeņa izglītību padarīt pieejamāku un kā nodrošināt augsta līmeņa, augstas kvalitātes apmācību skolās un citur. Es domāju, ka šie ir galvenie priekšnosacījumi, lai sagatavotu jauniešus, lai viņi būtu gatavi pārvarēt šos eh, sarežģītos laikus un lai viņi arī būtu labāk gatavi uh, turpmākajai savai karjerai un uh, darba iespējām tad, kad uh, šī krīze būs rimusies. Thank you. Now we go. Paldies. Tagad mēs pāriem pie 30. jautājuma. Tēma ir brīvprātīgo kustību sportā. Kus, jautājumu iesniedzis Alvarda kungs un dodu vārdu komisāram atbildē. Uh, because... Paldies par šo jautājumu, jo uh, brīvprātīguma princips ir ārkārtīgi svarīgs Eiropas Savienības uh, politikas jomās un ņemot vērā to labumu, ko tas dod, lai nodrošinātu kohēziju, pilsoņu iekļaušanu dažādās darbībās, aktivitātes veicināšanu, tas noteikti viss nes un dod arī ekonomisko vērtību. Brīvprātīgo kustība bieži vien veic neoficiālu neformālu izglītību, un to ir jānovērtē. Brīvprātīgo kustības pastāv dažādos sektoros, bet uh, sportam ir sava īpaša struktūra. Brīvprātīgo kustība, uh, sporta pasākumu administrēšanā un vadīšanā jaunajās dalībvalstīs, uh, tam ir ārkārtīgi svarīga loma visas sporta struktūras atbalstīšanā. Uh, brīvprātīgo kustības vērtība ir vairāk kārt atzīta Eiropas Savienības politikas līmenī, un 2007. gadā tika publicēta Baltā grāmata par sportu, kur komisija it īpaši norāda un novērtē uh, šo brīvprātīgo kustības uh, vērtību un pienesumu sportā. Baltā grāmata uh, rīcības plānā paredz veidus, kā veicināt brīvprātīgo kustību sportā un sporta organizācijās, veicinot tātad šo brīvprātīgo praksi un nodrošinot prakses apmaiņu. Papildus tam ir finansēta arī projekta, kas saistīta ar brīvprātīgu darbību sportā. Gan jauniešu, gan pilsoņu projektu ietvaros. And, uh, it, uh, this... 2009. gadā tika veikts skrīnings un uh, tiek veikts skrīnings un tur tiks uh, izpētīts dziļāk uh, un aprakstīts uh, šis brīvprātīgo kustības princips visās dalībvalstīs un tur tiks izanalizētas arī galvenās iespējas un attiecīgi būs izteikti priekšlikumi, rekomendācijas dalībvalstīm, pilsoniskai sabiedrībai un dažādām sporta organizācijām. Uh, pētījuma rezultāts mēs ceram saņemt līdz 2009. gada beigām, tā tad uh, mēs varam cerēt to saņemt pat tuvākajās nedēļās. In... Uh, šis ziņojums noteikti palīdzēs izprast brīvprātīgo kustības nozīmi sportā un uh, to, ka tik tiešām nepieciešams nospraust politiskās nostādnes, lai veicinātu šo parādību, kā ir eh, atspūgļots priekšlikumā, kurš vēl šobrīd iziet likumdošanas procesu, komisija cenšas veicināt brīvprātīgo kustību sportā. Eiropas uh, brīvprātīgo kustības gadā, kas būs 2011. gads. Lisbons līgumam stājoties spēkā jauno nosacījumu īstenošana attiecībā uz sportu un sporta struktūru veicināšanā. E Tātad tas viss mums būs jāņem vērā un jāīsteno. Eiropas komisija veiks konsultācijas ar visām iesaistītajām un iedisētajām pusēm, lai izstrādātu atbilstošas politikas iniciatīvas, kas dotu papildus pievienoto vērtību sportā. Thank you, Mr. Elward. Paldies. Uh, Elvard kungs, vai jums ir papildus jautājums? Paldies. Priekšsādātājiem komisāra kungs pateicos īpaši par atsaucu uz uh, šo balto grāmatu. Bet es gribētu runāt arī par aptaukošanos, kas ir viena no visbūtiskākajām, vissmagākajām sabiedrības veselības problēmām šodī, šobrīd. Ir 22 miljoni uh, bērnu, kas tieši no aptaukošanās Eiropas Savienībā, 5,1 miljonus tiek uzskatīti par ļoti smagiem stāvokļiem jau. Tātad šī aptaukošanās bērnu vidū ir satraucoša. Uh, šī parādība ir saistīta arī ar ļoti lielu aptaukošanos rādītāji arī pieaugušo vidū. Kā komisija pārēdz saistīt šo brīvprātīgo kustību sportā, lai varētu cīnīties pret uh, šo aptaukošanos, it īpaši bērnu vidū? Vai būtu iespējams uh, izveidot un pārvaldīt kādu izglītības programmu, lai nodrošinātu, ka šī informācija, šis signāls tiek eh, dots visā Eiropā un katrā dalība valstī. Paldies Ailvārdu kungam, komisāra kungs. Paldies par to, ka minējāt šo ārkārtīgi svarīgo tēmu, kas ir nedaudz saistīta ar nākošo jautājumu. Bet es pilnīgi piekrītu jums, ka uh, liekais svars bērniem un pēc tam arī pieaugušajiem, ir ļoti smaga problēma, kas ir steidzami jārisina Eiropas Savienībā. Vēlāk es eh, pastāstīšu par pētījumiem, kurus mēs jau esam pabeiguši un kur ir veikts eh, šī jautājuma izvērtējums. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka, ka šī ir tāda divvirziena iela. No vienas puses mums jāstrādā ļoti cītīgi, lai uzlabotu sporta pasākumus, eh, sporta aktivitātes skolās, tāpat arī pieaugušo vidū, un otrs puses jābūt ļoti uzmanīgiem, eh, attiecīgi nosakot arī eh, vadlīnijas par atbilstošu pārtiku. Pēdējos pētījumos ir skaidri norādīts, ka 50. gados iespējams mēs patērējām vairāk kaloriju Eh, varbūt raknāku pārtiku, bet tāpat laikā nebija šī milzīga aptaukošanās problēma, un atbildi tādā ziņā ir skaidra, jo tajā, tajos laikos, 50. gados, cilvēki daudz vairāk nodarbojās ar fiziskām aktivitātēm, un tātad secinājums ir tāds, ka mēs nevaram uzvarēt kauju šo cīņu pret aptaukošanos, tikai eh, sniedzot dažādas uh, norādes par uh, vielu, uzt, par, par parības uzturvērtību, bet nedrīkst aizmirst arī fizisko aktivitāti. Šai sakarībā Kā jūs zinat, Eiropas Savienība joprojām gaida, nogaida. Mēs gaidām, kamēr tiek, tiks ratificēts Lisabonas līgums. Un tad tiks izvērts ļoti, izvērts ļoti plašas konsultācijas ar visām iesaistītajām pusēm, un mēs tad varēsim iz, e, izstrādāt plašas, visaptvarošas iniciatīvas. Esmu pārliecināts, ka šī noteikti būs viena tēma. Uh, Uh, uz kuru mēs liksim uzsvaru, un uh, mēs raudzīsimies, kā mēs patiesi varētu pozitīvi uzlabot uh, situāciju, it īpaši bērnu vidū. Varbūt vajadzētu domāt par to, lai palielinātu sporta aktivitātēm atvēlēto laiku skolās. Un domāju, ka šādu izmaiņu, piemēram, nebūtu nemaz tik grūti ieviest, un uh, tas noteikti dotu ļoti labus un pozitīvus rezultātus. Paldies, priekšstādātāji! Paldies, Harkins kundze uzdos nākošo jautājumu. Paldies, komisāra kungs, jūs teicāt, ka brīvprātīgo kustību dod skaidru ekonomisko vērtību, un tā tik tiešām ir, un neaizmirsīsim arī sociālo vērtību. Jūs minējāt 2011. gadu kā Eiropas brīvprātīgo kustības gadu. Gribētu jautāt, kāpēc komisija ir ierosinājusi tikai 6 miljonu budžetu šādām darbībām šogad? 2010. gadā būs 18 miljonu budžets. Brīvprātīgo kustība ir brīva tādā ziņā, ka par to netiek maksāts, bet es domāju, ka tas ir labs iemesls Eiropas komisijai. Tas, tas nedod uh, iemeslu Eiropas komisijai neinvestēt attiecīgi šajās organizācijās. Tāpēc es gribu uzdot jautājumu par šo finansējumu apjomu, jo es domāju, ka tas šobrīd tik tiešām nav uh, pietiekams. Paldies! Views, much, Liels paldies! Es eh, konsultējos ar eh, savu kabinetu, lai dotu pēc iespējas precīzi atbildi, eh, cik tālu man ir informācija par šo brīvprātīgo kustības gadu. Tur ir 8 miljoni eiro piešķirti, un es tiešām domāju, ka nu, būs eh, labs plānojums, lai mēs varētu jau eh, ātri uzsākt, pēc tam, kad tiks pieņemts lēmums, mm, uzsākt plānošanu, kā lietot šo naudu, mēs varētu uzsvērt, cik svarīgi ir brīvprātīgā kustība, eh, kādus labumus tā sniedz gan sociālajai dzīvei, kā arī mēs varam tiešām mm, iegtaupīt naudu organizējot kā sociālus, tā arī kulturālus pasākumus Un es tiešām ceru, ka ar šo naudas summu mēs tiešām varētu sasniegt tos mērķus, kurus jūs norādījāt savā jautājumā. Thank you. Paldies. Nākošais jautājums arī ir saistīts ar sportu. To uzdeva Brians Krovlijs. Un lūdzu eh, komisiju atbildēt par balto grāmatu par sportu. Komisār, lūdzu jums vārds. Komisārs. Eh, priekšsēdētāja kungs. Uh, Es domāju, ka šis jautājums zināmā mērā ir saistīts ar manu iepriekšējo atbildi par to, kā mēs varētu apvienot eh, labāku praksi, kā mēs varētu veicināt veselīgāku dzīvesveidu un kā mēs varētu arī sniegt Eiropas pievienoto vērtību šai jomai. Vispirms es gribētu pieminēt to, ka komisijas eh, baltā dokumenta, baltās grāmatas eh, mērķis, kas ir saistīts ar lieko svaru, eh, tas tikai parāda šo, cik svarīgi ir veikt soļus, lai uzlabotu mm, fiziskās kustības un nodarbības šajā te baltajā grāmatā un baltajā grāmatā par sportu, kas ir, var teikt, savstarpēji viens otru papildina. E, komisija ir radījusi augstā līmeņa darba grupu par uzturu e, un fiziskajām nu, aktivitātēm, kur visas dalībvalstis var e, apmainīties ar savām paraugu praksēm un sniegt viedokļus par valdību politikām šajā jomā. Kā jūs zināt, šī grupa satiekas vismaz trīs reizes gadā. Eh, caur eh, sabiedrības veselības programmu eh, komisija atbalsta iniciatīvas arī citās jomās, lai mēs veidot vietnējās partnerības, veicinātu fiziskās aktivitātes jauniešos. Atgriežoties par, pie Baltās grāmatas par uzturu, es gribētu pasvītrot to, ka šis uh, šī grāmata īpaši attiecas uz privāto sektoru un arī uz NVO, kas spēlē svarīgu lomu, lai nodrošinātu to, ka, lai tiešām samazinātu uh, aptaukošanās līmeni. Katrā ziņā diēta, fiziskās e, aktivitātes, tā ir tāda platforma, kas joprojām notiek, kur platformas e, dalībnieki apņēmušies ir eh, pavērst tendenci labākā virzienā. Un eh, baltā grāmata par sportu, tas ir eh, pats svarīgākais atsauces punkts, un tas norāda veselu rindu pasākumu jomu, arī, protams, runājot par veselību un fiziskajām aktivitātēm. Tā ir saistīta ar Uh, tīklojumiem, tīklveida organizācijām, lai mums būtu arī iespējas veikt projektus šajā jomā, 7. ietvar, pētniecības ietvar programmā, uh, Eiropas sabiedriskās veselības programmu, um, pilsonības programmām un uh, mūža izglītības programmām. Katrā ziņā fizisko aktivitāšu vadlīnijas no 2008. gada ir kā ieguldījums, lai mēs informētu pilsoņus par to, cik labas ir fiziskās aktivitātes un mm, mm, to, kā mēs varētu apvienot uh, uzturzinātni un fiziskās aktivitātes. Mēs šobrīd uh, veicam tādu sagatavošanās pasākumu, lai mēs sagala, sagatavotu nākotnes Eiropas Savienības pasākumus, budžeta pasākumus, uh, un 2009. gada šī sagatavošanas pasākums ir kā skaidra norāda par to, cik liela ir interese par šo jomu. Un Mums ir 64% no visiem pieteikumiem šajā jomā ir tieši par sportu. Paldies, eh, vārds tiek dots Kraulī kungam. Paldies, es gribētu pateikties eh, komisāram, jo tas īstenībā nebija saistīts ar iepriekšējo eh, jautājumu, jo es piemērnēju to pilnīgi savādākā leņķi. Un šeit mēs runājam, protams, par šo te uzturu zinātni, taču arī to, ka daudzu, daudzās vietās ir redzams, ka ir eh, nepareiza saistība masu saziņas līdzekļos, ka mums ir jāskatās, lai mēs tiešām eh, sagatavotu labākus produktus, bet eh, daudzi sportisti izmanto augšanas hormonus un citas lietas, un tas tiek pārdots ar tādu domu, ka tas jums sniegs papildus spēku, papildus eh, kaut kādu varēšanu, bet tas ir saistīts ar eh, lielām problēmām. Es domāju, labākais, eh, ko dara sportists, lai nonāktu labā kondīcijā, taču jāsaka, viņiem ir jāsaprot, ka viņi tas, ka viņi kaut ko iedzer un īpaši sagatavo sevi, tas viņus nepadarīs par labākiem sportistiem. Paldies, priekšsēdētājs saka. Tagad vārds komisāram. Uh, Es saprotu, ka jūsu skata leņķis ir ļoti pareizs, jo e, šobrīd, e, kad jūs nonākat kādā vingrošanas centrā, tad jūs redzat, tur ir plaukti pilni ar dažādiem enerģētiskiem produktiem, un e, tas tā tiešām ir liela problēma, tas ir liels biznes šajā jomā, un es tiešām domāju, ka jūs esat, jums ir pilnīgi taisnība, ka mums vajadzētu būt ļoti uzmanīgiem un ļoti intensīvi domāt, kā eh, turēt, kā tuvoties šīs jomas risinājumam, kā atrast labāko līdzsvaru, lai būtu iespējas piedāvāt sportistiem, lai tiem būtu labi šie pārtiks produkti un lai nodrošinātu to, ka viņi ir pareizi informēti par to, kāda eh, veida pārtikas produktus viņi lieto, eh, ko viņi ēd, un es domāju, tas būtu ļoti svarīgi lai viņi būtu šāda informācijas kampaņa par šāda veida pārtiks produktu eh, negatīvo ietekmi. Un eh, tāpēc es eh, runājot arī par patērētāju aizsardzības līmeņiem, es domāju, šai aizsardzībai ir jābūt skaidri aprakstītai, tā ir skaidri jābūt marķētai par to, kādi ir sliktās sekas kādas var radīt nepareiza šo produktu lietošana vai nepareizo produktu lietošana. Es domāju, jums ir pilnīgi taisnība, mums tiešām vajadzētu padomāt par to, kā mēs varētu izvarīties no negatīvajām sekām eh, sportojot un pilnīgi atteikties no šādu eh, pārtiks produktu lietošanu, kas īsnībā ir kaitīgi jūsu veselībai. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Un visbeidzot, komisāra kungs, mums visbeidzot jautājums šim nobeidzošais šovakar. E, to, e, kā Čina kungs ir e, jums uzdevis, un tas ir par Slovēņu teātra problēmām Triestē, Itālijā. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu pateikties arī cienījumam deputātam par šo jautājumu. Ir pilnīgi skaidrs, ka ir jāmeklē visas iespējamās, iespējamie veidi, kā mēs varētu uzlabot situāciju šajā konkrētajā teātrī. Man jāuzsāk būtu uh, ar to, ka jāuzsver, jāpasvītro to, ka kopienas uh, Eh, pasākumi ir pamatojas uz 151. pantu eh, līgumā, ka mums vajadzētu veicināt sadarbību starp dalībvalstīm un jāsniedz eh, papildinājums to darbībai. Taču par Nacionālo fondu piešķiršanu kultūras institūcijām, par to lēmšana ir, ko mm, ir dalībvalstīm, un mums nav iespējas šos, šīs izvēles ietekmēt. Taču starpkultūras dialogs un kultūras diversifikācijas vai dažādības veicināšana ir ļoti būtisks um, mērķis mūsu kultūras pasākumu uh, plānā. Un tāpēc mums ir uh, jāsniedz arī kopienas atbalsts kultūras programmām. Un tur specifiski ir norādīts, ka vajag veicināt radošumu un um, mākslinieku mobilitāti, sabiedrības pieeju kultūrai, uh, Eh, eh, starpkultūru dialogu un arī eh, to, ka ir jāizplata zināšanas par Eiropas pilsoņu vēsturi. Un tikai Eiropas līmeņa programmas var finansēt, tātad tikai trīs vai sešas organizācijas no dažādām dalībvalstēm ir jāpiedalās viņām projektā. Eh, šāda atsevišķai finanšu, atsevišķai kultūras institūcijai sniegt grantus var tikai tad, ja uh, darbība tiek veikta Eiropas līmenī, septiņās dalībvalstīs piedaloties šajā kultūras programmā. Tāpat ir jāsaka, ka eh, komisija ir attīstījusi stratēģiju, lai attīstītu multilingvālismu Eiropā, kas runā gan par nacionālajām, reģionālajām, minoritāšu un uh, arī uh, citām valodām un migrantu valodā. Un tāpēc uh, jāsaka, ka komisija atbalsta, uh, komisija atbalsta visas uh, valstis, visas valodas, kas tiek runātas, runātas uh, Eiropas Savienībā, ieskaitot minoritāšu valodas. Un stratēģijas mēs esam izstrādājuši kopā ar dalībvalstīm, un tomēr uh, lēmumu pieņēmēji uh, ir dalībvalstis. Eh, valst, valodu um, mācīšanās attīstīšana, atbalstīšana. Tas ir viens no eh, mūža izglītības programmas pamatmērķiem, un šajā programmā Eiropas Savienība atbalsta projektus un tīklojumus, lai eh, veicinātu visas valodas, to attīstību, ieskaitot arī minoritāšu valodas. Un tāpat arī ir jāuzsver tas, ka minoritāšu personu aizstāvēšana ir viens no pamatakmeņiem, uz kā Eiropas Savienības ir balstīta. Un tāpēc eh, Eiropas komisija uzskata, ka dalību valstīm jāizmanto visus iespējamos legālos juridiskos instrumentus, lai aizsargātu tos cilvēkus, kas piedara arī taiskaitā pie Um, minoritātēm un novērstu diskrimināciju. Tāpēc Eiropas komisija uzskata, ka tā aizstāvēs uh, fundamentālās tiesības un uh, nekādā gadījumā nepieļaus diskrimināciju. Paldies, Kačina, vai gribētu kaut ko vēl jūs paskaidrot? Paldies, uh, saka Kačina kungs. Paldies, komisāra kungs, par jūsu atbildi. Principā tas atbild uz jautājumu Taču eh, šeit nav principiāla problēma, šeit ir konkrēta problēma. Eh, komisija domā, ka eh, tas ir dalību valsts ziņā, taču šis Eiropas parlaments uzskata, ka kaut kas nenotiek pareizi Itālijā, un tāpēc mēs balsosim šeit par rezolūciju, kas varētu ietekmēt situāciju Itālijā. Komisija saka, ka viņai nav jurisdikcijas šajā lietā, taču mēs uzskatām, un pēc tam ar vairākumu uzskatām, ka komisijai vajadzētu tiešām pie šī jautājuma strādāt, jo minoritāšu jautājums nav tikai pilsoņtiesību jautājums. Tas ir arī jautājums par pienākumiem. Un tā ir, tas ir valsts pienākums aizsargāt minoritātes. Es tiešām priecājos, ka jūs pieminējat arī vārdu diskriminācija un cīņu pret šo diskrimināciju. Taču E, šeit jāsaka, ka neviena minoritāte nevarēs izdzīvot, ja tā nesaņems e, kaut kādu e, pozitīvu lietu jo, vai nediskrimināciju, jo minoritātēm vajag arī politisku un finansiālu atbalstu, lai tās izdzīvotu. Šeit mēs runājam par saukto pozitīvo diskrimināciju, un šajā gadījumā tās, ja tā ir institūcija, ko izveidoja šī konkrētā dalībvalsts. Vairāk kā pirms 50 gadiem tas ir eh, visu laiku strādājis, taču šis eh, ja gadījums atkārtojās gadu no gada. Gada beigās tie nesaņem eh, pienācīgo finansējumu, un tas ir politiskais spiediens, un kā jūs ziniet, mums visiem ir e, nepieciešams lietas, kas e, nepieciešams izdzīvošanai, konkrēti finansiāli pasākumi. Lūdzu, komisāra kungs, jums atbild. Jā, paldies, saka komisārs, es pilnīgi saprotu e, jūsu nostāju. Taču mums komisijā šeit ir jāstrādā ļoti skaidriem noteikumiem, it īpaši, kas attiecas uz budžeta piešķirumiem. Un Tāpēc es mēģināju savā atbildē eh, jums pastāstīt, kādas ir iespējas, kādā veidā mēs no Eiropas līmeņa varētu palīdzēt Slovēņu teātrim. Vienīgais eh, veids, kā komisija var finansiāli palīdzēt, tas būtu, ja administrācija, teātra administrācija varētu izveidot eh, sadarbību ar kaimiņu valstīm un eh, kļūtu par aktīvu eh, dalībnieci kultūras programmā pie pašreizējiem nosacījumiem, kas, manuprāt, arī būtu sasniedzams, būtu iespējams. Un es ceru, ka tas nāktu par labu ne tikai šim teātrim, bet arī citiem skatītājiem, citiem, eh, kas varētu sadarboties arī nākotnē jo tikai pie šiem nosacījumiem e, komisija var kaut kādā veidā pozitīvi skatīties uz finansējumu jautājumu šai konkrētajai institūcijai. To ļoti skaidri apraksta Eiropas. Eiropas e, nosacījumi par šo lietu. Kā jūs ziniet, mums nav īpaša budžeta punkta mēs nevaram finansēt e, šādus atsevišķus teātrus. Un es e, pilnīgi saprotu e, debates par šo jautājumu. Tās bieži vien ir ļoti intensīvas debates, jo tās tiešām skar nacionalitāti, nacionālo valodu. Un es domāju, ka Eiropas parlaments ir ļoti laba vieta, kur šo lietu debatēt, kā jūs arī norādījāt savā papildu jautājumā. Paldies jums! Paldies, saka priekšsēdētājs. Kolēģi, mūsu uh, jautājuma laiks ir beidzies. Es gribētu pateikties komisijai par uh, klātbūtni. Es tiešām ceru, ka um, mēs tiešām varēsim sadarboties nākotnē. Liels paldies, saka priekšsēdētājs. comisión